Bien, eh, hemos recibido... Labi, turpina priekšsēdētājs. No Tautas partijas grupas mēs esam saņēmuši sekojušas grozījumus attiecībā uz iecelšanu parlamentārajās komitejās. Lūgumrakstu komitejā. Maconi kundze nomaina Gardīni kundzi. Transporta komitejā Deveiraks kundze nomaina Rikē kungu. No konservatīvajiem un reformatoriem esam saņēmuši sārakstu sekojošai iecelšanai parlamentārajās komitejās, lūgumrakstu komitejā. Kaminskis un Kirkops. Apkārtējās vidas komitejā Českova. Reģionālās attīstības komitejā Helmers, e, Pilsonisko brīvību komitejā Makmilans Skots, Sieviešu tiesību komitejā Kirkops, Cilvēktiesība apakškomitejā Devā un aizsardzības komitejā Le Gutko. Pasamos ahora. Tagad mēs pārējām pie priekšlikumiem iecelšanai parlamentārajās komitejās. Nav iesniegts neviens grozījums, un tāpēc paziņoju, ka priekšsēdētāju konferences priekšlikumi tiek apstiprināti. Senora Harms!